111. pāns ar to punktu mūsu darba uh, reglamentā nebūs iebildumi, tad tas tiks uzskatīts par apstiprinātu ārlietu komiteju. Ir uh, um, Eiropas parlamenta apstiprināt tekstu uh, mums uh, um, prezentējusi, uh, teksts tiks uzskatīts par apstiprinātu, ja 48 stundu laikā kāda politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti nepieprasīs uh, šo grozījumu Eh, par šo grozījumu sarīkot eh, balsojumu. Eh, balsojums ir seans en direct atrodams, un šīs sēdes protokolā arī tas viss būs atzīmēts. Un tagad šodienas darbs saskaņā.